Good morning, colleagues. I am... Labrīt, kolēģi! Ar prieku varu paziņot, ka tulīt jāsāk darbs. Lūdzu, ieņemiet vietas un tad sāksim darbu. Šodien uzvarētāji ir sociālisti, jo viņi ir jau klāt, sēž savās vietās un gaida darba sākumu. Jūs esat uzvarējuši šodien. Tas man ir īpaši jāpasaka Eiropas Tautas partijai. Nē, ne, protams, tas tikai joks tagad tie, tie, kas nav klāt, acim redzot, var izdzīvot bez šīs informācijas, bet tagad informēšu, ko mēs izlēmām koordinātoru sanāksmē vakar. Tik apstiprināt jūnija darba kārtības projekts, ziņojumi un atzinumi, tur varu ar prieku paziņot, mūsu kolēģis no ECR, Notis Marijas, ir iecelts at, par referentu atzinumam par pārobežu adopciju. Vadošā komiteja ir jūrija komiteja. Tāpat arī par šo tematu mums ir seminārs par starptautisko adopciju, kur mūsu sekretariātam ir norādījums sadarboties ar jūriju komiteju sekretariātu, lai sagatavotu šo semināru. To kolēģi ļoti vēlējās. Ar nepacietību gaidām interesantu uh, atzinumu un darbu tālāk. Par steidzamības procedūrām un grupu pieprasījumiem esam arī vienojušies lūgumrakstu 1772, šķērsvītra 12 un citiem eh, lūgumrakstiem par šo pašu tematu nolaupītie bērni Spānijā. Tas tiks iekļauts darba kārtībā Spānija par talidomīdu Eh, jautājumu Spānijā, to mēs liksim darba kārtībā šogad jūlijā. Tāpat arī ir lēmumi pieņemts par faktu meklēšanas vizītēm. Tur mēs veiksim vienu vizīti uz apvienoto karalisti šogad otrajā pusgadā par bērnu aizsardzības jautājumiem. Tāpat tika lemts organizēt eh, līdzīgu vizīti Spānijā 16. gada sākumā, un šajā vizītē īpaši koncentrēsimies uz lūgumu rakstiem par eh, Taho upi un Ebar upi un vides um, sistēmām. Tālāk par uh, Spānijas banku krāpnieciskām praksēm. E, tur mēs vienojāmies prasīt priekšsēdētāju konferencei, iekļaut šo jautājumu plenārsēdē kam un mutisko jautājumu. E, mēs, protams, nevaram e, ietekmēt, vai tas tiks apstiprināts vai nē, bet mūsu komiteja veiks šo pieprasījumu priekšsēdētāju konferencei. Un šis mutiskais grozījums tiks e, iesniegts apstiprināšanai komitejā jūnijā. Tāpat arī sūtīsim vēstuli Spānijas banku uzraudzības iestādēji par šo jautājumu. Par petī komitejas portālu, kas e, daudz bažas rada jums, e, mums bija laba diskusija, kur mūsu nodaļas vadītāja Virpī pastāstīja, kas noticis ir. Laprākungs arī bija, kurš pastāstīja, kā viss notiek. Paldies sekretariātam par labi paveikto darbu. Tad ir pieņemts lēmums iecelt Rosu Esteras kundzi no Eiropas tautas partijas, kura būs mūsu pārstāve Juri komitejas administratīvā darba grupā un būs arī aizstājējis. Tā, kas man vēl šeit ir? Jaunās vadlīnijas ir tikušas izdalītas, tas ir liels dokuments, kas pieejams koordinatoriem, un tika lemts, kā koordinatoriem ir aicinājums iesniegt grozījumu priešlikumus līdz 28. maijam, nosūtot tos sekretariātam, kas tagad ir šī dokumenta īpašnieki. Tā vairs neesmu es, tas ir sekretariāts, kas tagad par to atbild. Un tālāk šis dokuments tiks izskatīts koordinātoru sanāksmē jūnijā. Un tad tiks pieņemts jaunais vadlīnija dokuments jūlija sanāksmē šogad, tieši pirms vasaras pārtraukuma. Tātad tie bija koordinātori, tagad Margaret. Jā, viena lieta. Es atvainojos, ka vakar nevarēja būt. Man sacīja, ka faktu meklēšanas vizīte mēs vēlamies doties uz īriju. Bija tāds Un es, protams, pilnībā atbalstu Spāniju, mēs gan tur esam bijuši daudzas reizes. Apvienotā karalistā arī svarīgi, bet vajadzētu arī palikt pie lēmuma uh, doties uz īriju. Man teica, ka tās ir bijis arī lēmums par to. Priekšsarētāji mēs apspriedām un visdrīzāk eh, veiksim šo vizīti arī 2016. gadā mēs oficiāli nepieņēmām šo lēmumu, bet nākamajā koordinātoru sanāksmē tad varam pieņemt šo lēmumu. Lai, lai paskaidrotu, mums bija laba diskusija par īriju, un mēs pieņemsim šo lēmumu, bet lēmumu bija divi. Par 2015. gadu apvienotā karalists, 2016. gadam Spānija, uh, un visdrīzāk arī veiksim vizīti uz īriju, bet eh, tas eh, šobrīd nav oficiāli izlēmts. Vai mēs varam tālāk pāriet pie balsošanas? The agenda. First of all, yeah. it's the application of EU. No, open, open vote. Exactly, exactly. And then it would be really good if So I hope you have... Es tad ceru, ka esat sagatavojuši balsošanas kartītes un ielikuši viņas iekārtās. Sākam balsot. Pirmais ir atzinums par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu Right to Water. Eh, Referenti ir Margareta Aukena. First, eh, I have the Vispirmais ir otrais grozījums. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrais par. Jā, protams, eh, grozījums numur viens, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss A, kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Kompromiss B, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums, tas, protams, ka tie atkrīt. Jā, ir agrs no rīta un tā nu sanāk. Ceturtais grozījums pa daļām, trīs daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas jāpārvada elektroniski. The vote is open. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas Manuprāt, pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. Kurš par? At, pret. Atturas pieņemts. Nākamais atkrīt, tad sestais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septiņi atkrīt, kompromiss C, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Vienpadsmitais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 9. atkrīt, tad visi atkrīt līdz 13. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 14. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 15. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 16. divās daļās, pirmā daļa. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. kompromis grozījums D, kurš par pret atturas pieņemts. 19. atkrīt, 20. kurš par pret atturas Jāpārbauda elektroniski. The vote is open. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. Nē, tas atkrīt. 24. balsojums par daļām, divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 22. ir atsaukts, 23. balsojums divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts. 25. atkrīt 26. kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss E, kurš par pret atturas pieņemts. 30. kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. 31. kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss F, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss G, kurš par pret atturas pieņemts. 33. atkrīt, tie visi atkrīt, 37. kurš par pret pret, atturas, noraidīts. 38. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 39. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 40. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 41. par, pret, atturas, pieņemts. 42 un 43 atkrīt, 44. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 45. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 46. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 49. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss H Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 52. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 53. par? Ā, nē, tas atkrīt. Tad 54. balsojums par daļām. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par? attur, eh, pret, atturas, pieņemts. 55. kurš par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par atzinumu kopumā. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Pārāk daudz balsoju. EFDD vēlreiz sāksim koordinātori, jums ir jāpārbauda, vai jums ir pareizs balsotais skaits un ne vairāk kā tas. Un tagad sākam balsot. FDD pārāk daudz, goja e viens par daudz un sociālistiem viens par daudz.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 Ejam tālāk, otrs balsojums. Atzinums par 30 un 31 gada pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pāraudzību Rosā Estaras referenti. Pirmais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Trešais grozījums par? pret, atturas, pārbaudam. Sākam balsot. Atkal lūdzu pārbaudiet, vai ir pareizs balsotais skaits no jūsu politiskās grupas. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromiss numur viens. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais par. Pret pret, atturas pieņemts. 11. divas versijas. Pirmā versija, kurš par? Pret, atturas pieņemts. Otrā versija, kurš par? Pret, atturas arī pieņemta. 12, kurš par? pret, atturas. Jums jāceļ rokas, ir, tagad pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 12 no grozījumu. 12. And the vote is now closed. Beidzam balsot. pieņemts ar lielu pārsvaru. Lūdzu, celiet rokas, jo savādāk nav iespējams redzēt. Trīspadsmitais, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur divi, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Septiņpadsmitais, kurš par? pret, atturas, noraidīts. 19. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts.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 28 par pret atturas pieņemts. 29. divās daļās, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. 32. kurš par pret atturas, pārbaudām, sākam balsot par 32. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārsvars nav liels, bet tomēr ir. Trīsdesmitais, kurš par? pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, noraidīts. 35. par pret, atturas, pieņemts. 36. par, pret, atturas, noraidīts. 37 par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudām. 37. sākam balsot. Tagad, man liekas, ir par daudz balsotāju. Koordinātori, sekojiet līdzi. Tagad ir viss kārtībā. Sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts. Ar nelielu pārsvaru. Trīsdesmit astotais. Kurš par? Pret? Atturas? Manuprāt, tas pats pārsvars pieņemts. Pārbaudām, labi, pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tā kā ir vienāds par un pret balsoties skaits, tad eh, grozījums ir noraidīts. 39. Kurš par? Pret atturas pieņemts 41. par. Pret atturas pieņemts 42. par. Pret atturas noraidīts 43. par pret atturas manuprāt pieņemts. 44. par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas noraidīts, manuprāt. Labi, pārbaudam, pārbaudam. Balsojumu pārbaudām par 40. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur 3, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 46. divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Arī pieņemt. Technical issues, I guess. Daži tehniski jautājumi jānoskaidro. Vai varam turpināt? So, amendment. Tālāk 48. pirmā versija, kurš par pret atturas, tas ir jāpārbauda. 48. pirmā versija. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to otrā versija atkrīt. Kompromiss numur 4 tālāk, kurš par? Kompromiss numur 4, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 53. kurš par? Pret, atturas, Pārbaudām. Pārbaudām 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 55. Labi, pārbaudām 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru. Tad jau man jāpārbauda katru reizi. 55. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts.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 skaidri norad, noraidīts. Tagad, Pīter, jūs pareizi par, parādījāt to, ko jūs sacījāt. Balsot pret. Labi, tehnisks pārtraukums īsi. But what is this? Look at this. Just a second. Uh, if you close now. Okay, the confusion. Tātad pilnīgs apjaukums. Izskatās, ka man jāiet atpakaļ uz 49. grozījumu, jo otrā daļa atkrita. Tas nozīmē, ka mums ir jābalso par 49. Jo pieņem tik, tikai pirmā daudz, to man jāatgriežos pie 49. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 50. par? pret, atturas, noraidīts. Un tagad 56. Un 56. esam nobalsoši labi. 57. Par, pret, atturas, pieņemts. 58. par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad elektroniski balsojam par atzinumu kopumā. Jā, Pēter, lūdzu. Es nezinu, ja es pareizi saprotu, tad 11. mums arī bija divas versijas. Un abās nobalsojām ar par. Vai, tad, vai tas ir iespējams? Vai tik tur nav kļūda? Mēs pirmā, par pirmo nobalsojam par, un pēc tam balsojam arī par otru. Fall, I I, machen, no... Vai tad otrai, otram variantam nebija jāatkrīt? Tāds bija mans jautājums, vai mums jābalso vēlreiz? Exactly. The first... Tieši tā. Par pirmo versiju nobalsojām par, tas nozīmē, ka otrā atkrīt. Jā, nu, mēs balsojām, bet, protams, nozīmē, ka viņi atkrīt. Un tad balsojam par eh, atzinumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un ar lielu pārsvaru pieņemts. Apsveicam referenti. are now waiting to proceed. Labi, ķersimies tālāk, bet ir jāpagaida nedaudz. Jo lūgumraksta iesniedzēji šobrīd ir ceļā, jau šeit parlamentā. Kad divu minūšu pauze.

Now, I'm happy to welcome the petitioner into. Man ir prieks arī mūsu komitejā sveikt Antonio Vataga kungu, kurš pārstāv Pīslingu. 760 uh, numura lūgumraksts jau no 2007. gada. Un es došu jums reiz vārdu. Lai gan mēs gaidām vēl arī Itālijas pastāvniecīgās pārstāvniecības pārstāvi, bet nu, jebkurā gadījumā mēs sāksim. Un es dodu jums vārdu 5 minūtes, lai jūs dotu pārskatu par savu lūgumrakstu. Jā, paldies! Jā, paldies, ka uzaicināt mani! lai es pastāstīšu pašu par plānotu Ilva rūpnīcu, kas ir ieplānota manā dzimtā pilsētā, un mēs tam esam cēluši lielus iebildumus pret to. Ja esmu šo lūgumrakstu jau iesniegusi atkārtot, citāt arī aktualizētā veidā, tātad par manu pies, gaidāto piesāņojumu manā pilsētā Taranto. Un vēlos jums norādīt, ka situācija nebūtu nav uzlabojusies, maigi sakot te ir ļoti daudz arī atsevišķi ties nolēmumi, bet tas neko nav devis, ar vien šis projekts tiek virzīts tālāk. Un izskatās, ka pietējā valdība tikai mm, nostājusies tieši mm, rūpnīcas pusē un cer nodrošināt viņiem pilnīgi neierobežot darbību. Bet mēs vēlamies skaidri norādīt. Te, protams, ir iebūvēt skaidri tādi aizsardzības viņiem izdevīgi, rūpnīcas izdevīgi noteikumi, uh, kas neņem vērā ne iedzīvotāju vēlmes, ne arī vidas intereses. Tāpēc mēs esam norādījuši uz pārkāpumiem. Mēs uzskatām, ka te ir jāvērš gan pret e, Itālijas, gan arī ir Eiropas mēroga instancēm, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesību aizsardzību. Jo mēs skatāmies dioksīna piesāņojums jau, ko arī pati no, e, mērījumus veikuši oficiāls iestādes, atklāja, ka šie piesaņojuma līmenis ir ļoti nopietns. Un turklāt tas ir skaidri pierādīts, ka tas ir viss no vienas šīs rūpnīcas. Un turklāt tiešies piesaņojums nonāk arī no Taranto uh, rūpnīcas, no šīs Ilvas rūpnīcas siera, uh, e, jūrām. Šādi piesārņotāji, kā piemēram PHP, dioksīns, svins, tie visi ir skaidri konstatēti šeit Taranto, un tie tieši var izraisīt cilvēku nāvi. Turklāt, ja mēs skatāmies arī, jūs skatāties arī ķīmisko vielu uh, reģistros, jūs redzat, ka tur ir konstatēt arī gan arī kobaltu, svinu, un dioksīnu un vēl daudz citas bīstamas vielas, kas nonāk tieši vidē. Un tādēļ mēs uzskatām, ka jāceļ trauksme, piemēram, jo bērnu mirstības līmenis ļoti augsts, tāpat arī saslimšanas ar vēzi, sirds asinsvadu slimību, patoloģijas, diabēts, cukura diabēts, tas viss ir konstatēts Taranto daudz augstākās uh, rādītājus nekā vispār Itālijā kopumā. Tad, ja mēs gaidām risinām, ja Itālija nevēlas rīkoties Kā gan mēs varam pieļaut, ka ar vien vairāk cilvēku mirst? Kā varam pieļaut šādu dabas katastrofu, kas jau šobrīd ir skaidri redzama? Kurai konstatējas Eiropas komisija uzsākot arī pakalpumu procedūru. Turklāt šis piesārņojums jau var tik izplasties arī uz citām pilsētām un reģioniem. Ja pieļaus vēl kavēšanos, un Itālijai vēl atvēlēs papildus mēnešus informācijas iesniegšanai. Tas nozīmē, ka jūs esat kļuvuši par viņu sabiedrotajiem. Jūs esat arī vainīgi līdz to. Un tieši tāpēc mēs vēlamies vēlreiz atgādināt. Cilvēkam ir tik viens, un tagad nav vairs zinās, protams, arī Ilvas um, ekonomiskā situācija un kāda vispār būs nākotne, bet par to visu jau ir samaksājuši vietējie iedzīvotāji. šī teritorija tā tiek sauc par mazagrācija, un mēs ceram, ka īstenībā tas varētu dot tomēr jaunu sākumu, jaunu cerību vietējiem iedzīvotājiem, un mēs sagaidām, ka sabiedrība, starptautiskā sabiedrība iesaistīsies un palīdzēs Taranto. Mēs redzam, vidas noteikumi ir tieši mīkstināti un pielāgoti Taranto vajadzībām, šais rūpnīcas vajadzībām ir visu laiku ceni, centieni mēģināt tikai darīt, rīkoties tā, lai rūpnīca varētu turpināt darbību un pilnībā ignorējot cits intereses. Itālija nav izrādījusi nekādu vēlmi atrisināt šo situāciju un necenšas nodrošināt Taranto iedzīvotājiem labāku nākotni. Komitās iestādes nekad nav izņēmuši vērā, mm, attiecīgi pat uh, inspekciju norādes Un mēs redzam, ka šī problēma ir samilzusi pēdējo daudz gadu laikā. Un mūs ļoti satrauc sabiedrības veselības stāvoklis. Tad mēs redzam, ir daudz aizliegumu, piemēram, arī, kas ir noteikts ar ISPRO. Mums arī, protams, ir viss dokumentēts. Mums nepieciešami ir dokumenti uz rokas. Bet tas neko nav devis. Un Itālijas iestādes nav apturējuši šādu bīstamo rūpnīcu. Tādēļ jāatgriež izējas sākuma punktā. Mēs mums arī vērsāmies pie komisijas, bet, nu, viņu pēdējā atbildes ir 14. gada oktobrī. Nu, ir pagājuši jau septiņi mēneši, bet situācija tikai pasliktinās. Tādēļ mēs vēlamies pie jums lai jūs arī uzklausītu Tarantojo pilsētas iedzīvotājus un izdarītu spiedienu uz komisiju, lai viņi rīkotos un panāktu, ka tiešām tiek spēti visi vajadzīgie soļi. Paldies! Paldies par šo ļoti precīzo situācijas aprakstu ļoti precīzi jums atvēlētā laikā. Tas ļoti rēt šeit notiek. Tālāk došu vārdu. Es gribētu dot Itālijas patsaunicīgās pārstāvniecības pārstāvjiem, bet, diemžēl, viņi ir iekļuvuši autoavārijā un tādēļ nav varējuši ierasties. Vārds komisijai. Taču vārdu man gan āro kungam. Jā, paldies priekšsādātāji, sveicināti. Kā norādīja arī lūgumrakstu iesniedzēju pārstāvi šīs tērauda rūpnīcas um, vadība, pret viņu jau mēs esam vērsušies un uzsākuši pārkam procedūru. To norādīja arī jau Itālijas vāras pārstāvis 2015. gada janvārī. Bija arī mums divi veidi sanāksmes. Viens bija politiskā sanāksme, otrs bija tehniskā sanāksme starp komisiju un Itālijas Um, varas iestādēm. Pēc šīs tehniskās sanāksmes komisijas dienesti pieprasīja, lai Itālijas puse iesniegt papildus dokumentus. Jo bija daudz lietas, kas nebija negan skaidrs. Un pēdējo atbildi saņēmu 30. aprīlī. Un Itālijas iestādes tāda aktuālā, un mēs arī, protams, arī viņi gan saka, viņi norāda, ka viņi šobrīd turpina izskatīt arī komisijas iesniegtos dokumentus. Nu, tad šīs procedūras ir tādas, ka viss ir oficiāli eh, šobrīd notiek oficiālā kārtā, un mēs jau izvērtējam pārkāpuma procedūras uzsākšanu. Tā kā mums šobrīd ir jālēm, kāds varētu būt turpmākais solis šajā pārkāpuma procedūrā. Alkens kundze, lūdzu, jums pirmai vārds. Šis, protams, nav pirmā reize, ka mēs dzirdam par šo rūpnīcu. Es atceros, ka īstenībā jau komitejā mēs esam vairākas reizes šo jautājumu skatījuši. Toreiz Tajānika komisārs ieradās un visu to pārgriez nevis vairs runā par vidi, bet nepieciešams saglabāt tērauda rūpnīcu un tērauda ražošanu. Es atceros, tas bija ļoti mm, skumjš stāsts, bet es neatceros visu šīs detaļas, jā. Bet toreiz komisārs Tajāni, jā, ieradās un pilnīgi pagriez visu otrādāk. Tām gaisām. Mēs redzam, jā, bija tiesas pat nolēmums, bet eh, Itālijas iestādes visu to pagrie, eh, pagriež atkal pa savām, izmaina savus likumus, nekas nemainās. Cilvēks turpina ciest. Labi jau, lai viņi ražo tērauds, bet viņi to var darīt arī tādā saprātīgā veidā. Labi, komisārs Tajāni vairs nav nekāds komisārs Un tagad viņš vienkārši deputāts ar vienu savu balsi. Un tagad, tomēr, tiešām komisija ir jārīkojas. Un jāpanāk, ka šī e, situācija tiek risināta, ka šis lūgumraks tiešām tiek e, risināts pareizā veidā. Ir pienācis pēdējais laiks rīkoties. Matākungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Paldies lūgumrakstu iesniedzējiem. Man arī ļoti svarīgi sekot šī situācija Taranto. Esmu pats arī devies uz šo Taranto pilsētu, tur bija decembrī, un arī tikos ar lūgumrakstu iesniedzējiem, un es arī redzēju, skatījos, kāda ir šī piemērotā metode. Tā bija arī tiešām ļoti svarīga man pieredze, jo es redzu šodienas lūgumrakstu iesniedzēju, viņi, protams, ir daļa no iedzīvotājiem, kas cieš no ļoti smagas šīs situācijas. Tas ir eh, izraisījis pat cilvēku nāvis un arī, arī iedzīvotāju, vismaz daļa, um, kas, protams, aizstāv darbietu interesi. Nu, viņi patīk pakļauties, te... es domāju, viņi pakļaus santāžai, ka viņi tā sāk. Nu, un, protams, šī ir jūsinās par to, vai divas lietas ir savienojams un savietojams un iespējams. Mēs zinām, ka um, ir jāpanāk, ka rūpnīca īpašnieki, protams, dara visu, lai ievērotu vidas noteikumus un vidas intereses. Es tiešām uzskatu, ka Itālijas valsts ir tāda apsolis divus miljārdus investīcijām, papildus investīcijas, lai nodrošinātu, ka e, šī rūpnīca atbilst vidas prasībām un sabiedrības veselības interesēm. Bet tāds nav noticis. Un rūpnīca turpina darboties tikpat simtprocentīgi, toksiskā veidā kā līdz šim un turpina piesāņot. Tā kā jājautā, kur tad paliek šīs investīcijas apsolītās un kas tiešām bez tām nevar. Un, ja mēs runājam par steidzamību, kas ir jāveic, kādā veidā ir jārīkojas, lai nodrošinātu gan vidas aizsardzību, gan sabiedrības veselības aizsardzību. Un šīs kopējas intereses jāsaprot, jā, Taranto iedzīvotāji Un Itālijā, protams, šobrīd ir ļoti smagā situācijā. Nu, es nedomāju, ka tas nozīmē uzreiz rūpnīcu slēgšanu, ka ir zaudēt visu darbietu. Tā nav, šos līdzsvars var atrunāt, atrisināt. Vai drīkstētu atbildēt? Nē, ne tagad, vēlāk. Es došu jums vārdu vēlāk. Kirjau, punkts lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Itālijas deputāts un vēlos vēlreiz uzsvērt. Sabiedrības veselība nav vispār apsvēršama. Ir, tā ir pašsaprotama lieta. Es neuzstāšos šeit politiski kaut kādu runu, bet es vēlētos norādīt. Šobrīd rada tādu iespēju par šo Ilvas rūpnīcu, ka gandrīz šīs rūpnīcas rezultātā katru dienu kāds mirst. Un Itālijas valdībai vienalga. Viņam pilnīgi vienalga, kas tur notiek. Nē, tāds nav. Galu galā, es vēlējos skaidri pateikt, ka tāds nav. Tiesības uz dzīvību ir pašsvarīgākās. Tas ir absolūti prioritārs, un es negribētos tā, ka cilvēki tā sāk domāt, ka Itālijā pilnīgi nekas nav darīts. Kad Itālijas varas iestādes tikai tagad kalpo lieliem uzņēmumiem. Arī tādā ziņā jāsaprot, gan valdībai ir sava atbildība, gan arī tieslietu iestādēm. Un arī reģionu mērogā. jo Itālijas nu, no konstitucionālā kārtība nosaka šādus jautājumus lielā mērā atbild tieši reģionālā kompetence. Situācija, protams, ir ļoti sarežģīta. Un katrs te ir atbildīgs par savu spēles daļu, arī Eiropas līmenī. Jā. Es domāju, mums ir nedaudz jānogaida un paskatīsimies, ko valdība izdarīs. Es nevēlētos, lai vienkārši tik tāds sabojāts Itālijas reputācija. Thank you very much. Eleonora Evi, please, the floor is yours. Paldies. Tālāk, Eleonora Skundze. Jā, paldies. Vēlos norādīt, ka Itālijas valdība ir jāuzņem savu atbildību un vainas daļu. jo šī ir tiešām reāla katastrofa. Šīs tiešām kaitīgās darbības ir ilgušas pārāk jau uh, ilgu laiku, un nekas īsti nav izdarīts. Reāli būtu jāizanalizē šīs emisijas un pat epidemioloģiskā situācija ņemot vērā ir dažādi veidi kumulatīvos aspektus. Jo, nu, nevar arī pa, um, skatīt kaut lietas atrauti. Ir jāskat to kopējā summa un to ietekmi uz sabiedrības veselību. Turklāt arī dažādi veidi piesaņotāji, kas nonāk izgāstuvēs, arī turpina savu iedarbību. Turklāt jāskatās, kāds ietekmē lauksemniecību un arī pārtiku. Jo šie piesaņotāji nonāk gan gaisā, gan arī augsnēm. Un īstenībā nav nebijis tāds nopietns centiens, centieni no Itālijas valdības puses kaut kādā veidā ierobežot šo kaitīgo darbību. Renzīkungu septītājs eh, dekrēts runā par to, kā ir jākompensē zaudējums, kas ir nodarīts sabiedrībai. Es ceru, ka mēs iepazīsimies ar to detalizētāk turpmāko eh, īsāka laikā. Mēs uzskatām, ka tas jau pat jau sasniegt 13 miljardus eiro, kas ir jāizmanto, jāizmaksā būtu ciet, ciet šai pusē atzīstot cietušos, viņam nodarīto kaitējumu un apzinoties vienkārši šo pilsētas iedzīvotāju skaitu, tas tiešām sasniedz šāds miljardus. Ir jāpanāk, ka lietas tiešām mainās. Paldies! Sī, grazie, prezidente! Paldies, priekšsādātāji! Jā, paldies cienītāji lūgumrakstu tiesnedzēju kundzei par to, ka viņš šodien ieradās un vēlreiz atgādina un iepazīstina šo dramatisko situāciju. Es uzskatu, ka ļoti daudz laika jau ir zaudēts. Jau 2012. gadā nu, tur jau tiesneša lēmums bija par to, ka jāaizsargā daba, vide, bet nekas nav mainījies. Ir pat bijuši tādi septiņi dažādi veidi jau rīkojumi, lai izbeigtu vidas piesāņošanu. mēs jau redzam 387 cilvēku nāvis īstenībā ir tieši saistīts ar rūpnīcas darbību. Bet piesaņošana turpinās. Un turklāt arī ar to ir saistīts dažāda veida slimības, patoloģijas un milzīgā vidas katastrofa. un nekas īstenībā nav darīts, un šī vidas katastrofa nav risināta. Pēdējo trīs gadu laikā mēs esam konstatējuši, arī piesaistot mediķus no vidas grupas, ir uh, konstatēta dažreiz vēža, uh, uh, bērnu mirstība pieaug, salīdzinām ar apkārtējiem reģioniem un nacionālo uh, rādītāju. Šie pēcteņi jau nāk arī pārtiks ķēdē, un līdz to tas ir vēl, šis seks vēl ir tālējošāks. Un ko darīja Itālijas valdība? Viņi izlieks, ka viņi piemēro noteikumus un tikai imitē tādu darbību te, ka lieta nonāca konstitucionālā tiesā. Pirmkārt jau bija jautājums par pirmā rīkojuma pamatotību. Un mēs redzam, ka lietas nav atrisināts. Viens aktīvists norāda, ka īstenībā pat ielpojot atsevišķos toksiskos piesāņotājus, jūs varat jau, jums var attīstīties smadzeņu vējs audzēs. Un līdz to mēs uzskatām, ka 2500 gadījumos tas tā arī ir noticis. Tātad ļoti liels apdraudējums. Par konkrētu lūgumu rakstu. Vēlos norādīt, ka arī Eiropas investīciju banka pat bija gatava investēt pusotru biljonu, miljārdu eiro bet tagad mēs norādījām uh, uz 2010. gada 8. regulas 8. pantu, pieprasot, lai tiek apturēta rūpnīcas darbība, pieprasot arī sanāksmi ar rūpnīcas vadību, kas ir tieši atbildīgi par šo piesāņojumu. Arī atsauc uz citām likuma normām. Mēs tomēr nepanākām, mums ar vienu nav atbild šo jautājumu, kurš aizstāvēs sabiedrību. Turklāt šī rūpnīca paņem, saņem valsts atbalstu. Mums ir nepieciešami šeit papildus 120 miljoni, lai vispār varētu veikt vispār visaptvarošu piesāņojumu novērtējumu. Mēs esam pieprasījuši, lai tiktu izveidot īpaša komiteja, vides komiteja, kas izvērtētu arī Eiropas līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu. Jo šīs ir kriminālas darbības, kas ir kaitīgas visiem, un pirmkārt Taranto pilsētas iedzīvotājiem. Nu, redz, ka grūti iekļauties termiņos, ja jums emocionāli piesaist šim jautājumam, un pilnīgi atsimredzam, ka tas tā arī šajā gadījumā ir, bet, nu, kādā ziņā paldies liels jums par jūsu viedokļu. Mārijas kungs, lūdzu. Fkāris to ir jāprovedrē. Paldies, eh, priekšsādātāji. Pirmkārt vēlos pateikties eh, lūguma raksta autoriem, kas šo smago tēmu atkal aktualizējusi šajā komitejā. Ir runa par eh, jautājumu par eh, jomu, kas ir kārtīgi tūs sirdī ar visiem itāļu kolēģiem, ko viņi ir visaturoši komentēja tiešām tā tāda vīdes traģēdija. Ja mēs raugāmies, kā tad šī rūpnīca funkcionē un kādu ietekmi tā atstāja, Nav no runa vien par eh, vidas piesāņojumu, bet arī par sabiedrības veselību, arī augsne un, un eh, gaisa tiek, tiek piesāņots un tā tālāk. Un, un, eh, ir jānodrošina sabiedrības veselības aizsardzība, bet to šeit ir apstiesība aktiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī lūk vidas traģēdija turpinās un, un cilvēki neaizsargāti. Un otrs elements, kas būtu jāpiemina šai sakarā, ir uh, Attiecīgi, tā ir ražošana, kā um, nodarbinātības avots. Nu, tā ir problēma daudzos uh, reģionos, dažos, um, daudzos rajonos. Un, un um, cilvēki, kas strādā šajā rūpnīcā, ja tā tiktu slēgta, tad, protams, daudz cilvēku paliek bez darba. Nu, tas arī jāņem vērā. Tā kā, nu, Līdz ar to ir pastāvināms tāds spiediens arī no šo cilvēku puses, lai rūpnīca tiktu Mm. varbūt uzlabot, bet tur arī turpināt strādāt. Um, un pretējā gadījumā puspilsēta zaudēs darba vietas. Nu, un tomēr, neskatoties uz to vidas aizsardzību un, un, un uh, ilgspējīgu attīstību un tā tālāk, tas viss taču tomēr pieprasa mm, vidas attīst, aizsardzību, jo ilgspējīga attīstība jau saistās ar tieši, lūk, um, ne tikai um, vidas aizsardzību, bet, bet, bet arī ilgspējīgu attīstību un tā. Nu, jādomā par um, tērautrūpniecības um, modernizāciju un investīcijām tērautrūpniecībā vispār. Tas attiec arī uz uh, Grieķiju, piemēram. Arī, es zinu, ka augsts paistāv līmenis Grieķijā un arī šajā sektorā. Ir nepieciešams attīstības uh, plāns. Misatrošs plāns tērauda ražotnēm Eiropā. Kas ņemt vērā arī attiecīgos vīdes aspektus eh, un tos risināt. Es domāju, ka tas var būt virziens, kurā mums būtu eh, jāstrādā. Un es ierosinātu, ka mēs eh, attiecīgi šo lūgumu rakstu atstājam atklātu. Un gaidīsim, ko darīs Itālijas valdība šai sakarā. Paldies! Σας ευχαριστώ πολύ. Paldies. Aukens kundze, pavisam īslūdzu. Es domāju, ka vajag vērsties tiesā un pieprasīt sankcijas. Šis jautājums bija saklāts tik ilgi. Un man vēlreiz aicināt vienu uh, nozaru lūk, uh, pildīt savas saistības un tā. Nu, tas taču neko nenozīmē. Es domāju, ka mums vajadzētu vērsties pie komisijas un sacīt, nu, ziniet, vienreiz pietiek, ir tā bijis tiļās pārkāpumu, ka vienreiz nu jāsako konkrētiem pasākumiem, kādām sankcijām. Es uzskatu, ka pilnīgi nepieņemams tas, ka mēs lūk, uh, turpinam šo teātri tādēļ, ka tie viens um, no, no um, Itālijas valdības draugiem šeit, šeit klāt, un uh, Itālijas valdības sistēma pilnīgi necaurskatām, un to mēs te redzam. Ko Zalīno kungs lūdzu? Paldies, es arī domāju, ka mums būtu jāpieņem kāds uh, lēmums tomēr, ņemot vērā to, ka šī lieta bijusi mūsu darba kārtībā jau mēnešiem, gadiem. Un, ja ņemot vērā 3. vai 14. gada uh, notikumus dokumentus, nu, nekas jau daudz nav mainījies. Un tiešām vajadzētu skatīties, kā tad uh, noslēgt šīs uh, pārkāpuma procedūras. Un es pieļauju kādu trāknu punktu dažādu institūciju sastapējumu dialogam. Ir runa par lielāko tādu rūpnīcu Eiropā pat labam to šķiet viens no pieminējis, bet uh, to nevajadzētu aizmest. Nu, šeit atbildība gulstās ne uz Eiropu, uz Itālijas valdību un tā, bet, eh, nu, gal galā rūpnīca ir privāts pasākums. Pirms daudziem gadiem tā bija valstī piedaroša rūpnīca, tad tā tika privatizēta. Rūpnīcas pārvaldības sistēma ārkārtīgi sarežģīta. Nu, de facto tā piedara vienai ģimenei. Un vēl uh, mēģina panākt šīs rūpnīcas atgriešanu valsts rokās, bet nu, tik ātri tas nevedās. Nu, tāpat arī uh, jāsaka, ka tik liela mēroga rūpnīcām modernizācijas pasākumā ārkārtīgi sarežģīts. Tas ir tāds bezprecedenta gadījums um, Eiropā un, uh, nu, slēdzoša rūpnīca. Uh, Aptuveni 40 tūkstoši cilvēku zaudēs darbu, tas ir ievērojams skaits, un tā būtu vēl viena traģēdija šajā reģionā. Tā kā jautājums ir tiešām sarežģīts. Te, protams, nedrīkst noliegt uh, valsts administrācijas un politiķu trūkumus un neizdarību gadu gaitā. Tas jāatzīst. Nu, šeit jārunā arī par valsts uh, tēlu, kas uh, cieši un tā, protams, bet nu risinājums ir nepieciešams. Pat ja šī pārkāpuma procedūra novest pie tā, ka rūpnīca tiek slēgta, ja rīt no rīta šī rūpnīca uh, tiks aizklopēta, tā teikt, uh, nu, te gundā kaut kas jādara. Runājot par uh, reputāciju un tā tālāk, nu jādomā, ko tad. Um, kāds būs uh, blaknes šīs rūpnīcas slēgšanai. Es domāju, ka šim jautājumam jāpaliek mūsu darba kārtībā. Pagaidīsim, kamēr beidzas starp institūciju dialogs, uh, un lai redzētu, kā tad reāli šī pakāpuma procedūra varētu izvērsties. Nu, informācijas no komisijas nav īpaši daudz. Jā, turpinoties dialogs, lūk, bet uh, pie kā tas novadīs, nav skaidrs. Tā kā es domāju, ka šādams jāpatur mūsu uzmanības lokā. Un jāizvērš uh, adekvāta reāla diskusija par šo jautājumu. Jautājums ir svarīgs. Un pagaidām mums pieejamas dažādas opcijas. Uh, Uzklausījām dažādas viedokļas, kas visi ir leģitīmi un pamatoti. Bet nu, risks ir tāds, ka mēs te uh, dansam tādu riņķa danci. Un diskusijas sanāk, ka norit nu, tikai diskusiju dēļ. Ja man vērā problēmas, apjoms, paldies. Thank you very much. And I'm... Mēs paldies, tagad labprāt dod vārdu lūguma raksta autoriem vēlreiz, lūdzu. Jums ir daudz vārds, kā jūs saprotiet, eh, šī komiteja ar izpratni raugās uz eh, jūsu lietu. Un runa par nu, Eiropai aktuālu jautājumu, un, protams, esmu vienu no mums tā stāv vienaldzīgi. Jā, paldies. Eh. Tika pieminēta konkrēti divi miljārdi, ko it kā Itālijas valdība esot piešķīrusi rūpnīcas modernizācijai bet patiesībā e, svaigākais e, valdības e, lēmums krietni samazina šo summu, jo ir runa vien, tik, vien tikai par 400 miljoniem eiro. 1,8 miljardi eiro tika pieminēta vēl viena summa, kas tikai ir piešķirta pilsētē, lai, lai satīrītu atkritumu poligonu tā tālāk, bet tas viss paliek tikai uz papīra. Demato kungs, paldies jums, vēlos vēlēt arī uz to, ko sacīja Konstantino kungs par uh, politiskās pasaules trūkumiem un tā. Par, uh, eh, nē, par um, manu pilsētu mēs uh, esam droši, ka mums taisnība ir mūsu pusē. Ir pietiekami daudz pierādījumu par to, ka ir augsts nesības līmenis, sasniegšanas skaits. Un bērniem stāvoklis ir sevišķi smags, un gadu gaitā tas tikai pasliktinās, un mēs redzam, ka Itālijas valdība ir pilnīgi impotenta un nespēja neko darīt. Uh, jau rūpnīca sakarā. Jā, tā tiešām ir milzīga rūpnīca. Bet, eh, nu, jā, nu līdzīgi tā tad eh, vidas eh, izaicinājumi ir tādi bezprecedenti, sacīsim. Un, protams, attiec pašāds attaisnojums. Bet tāpat laikā neizmisīsim, ka uz kāds ir likti sabiedrības locekļu veselības un pat, pat dzīvības apsvērumi. Un es domāju, ka tā, nu, šādas apsvērumus taisnīgs nevar. Nedrīkst. Es piekrītu, ka Ivas rūpnīcas eh, pārvaldība nav vieglākais uzdevums. Un, un jāsaka, ka šī pārvaldība ir diezgan dīvaina, šī pārvaldības struktūra. Itālijas valdība tur neko nespēja darīt. Varbūt, ka ņemot vērā problēmas milzīgos apmērus, gan ekonomiskos aspektus, gan vidas aspektus, varbūt problēma vispār nav pārvaldām. Varbūt, nu, ka kontrol, kontrols pavadieni tiešām ir eh, Išrakoši no vadības rokām. Pat nu, es redzu divus risinājumus. Tātad vai nu ilgas rūpnīcas tiek pakļaut eh, visiem attiecīgiem standartiem, kas būtu ļoti dārgi un laikietilpīgi, vai arī tomēr rūpnīca tiek, tiek slēgta, jo nedrīkst pieļaut, ka um, tārauda ražošana maksā um, veselību un, un, un dzīvības pilsētas iedzīvotājiem un uh, arī plašākam reģionam. Un šis rūpnīcu šo emisiju atstātais, atstātais uh, um, asfaltā pēda, nospiedums tā sacīt, ir diezgan ievērojams. Pat Milānā ir atrasta at, at, šī piesēņojuma uh, tātad uh, elementi. Arī epidoloģiskie pētījumi un zinātniskie dati liecina par uh, to, ka problēmas apmēri ir uh, ievērojami. Pilsētas um, turpmāko nākotņu eksistenci apdraudēta. Jātiek pieņemt dažādi dekrēti, likumi, uh, Valdība metājās ar dažādiem papīriem, tā sacīt, esam metējuši dažādas materiālus un, un video jūs redzējuši, kā viss eh, pilsētas um, ehm, uh, eh, dreifē milzīgs naudas mākotnes, mākotnes un uh, pilsētas iedzīvotāji ir tie, kas beigās par to visu maksā. Maksā ar savu veselību, ar savām dzīvībām. Un šāds situācija nav pieņemama. Thank you very much. Paldies. Un tā kā mums vidū vēl komisijas pārstāvis, iesaku darīt lūko. Varbūt jūs īsti varētu pakomentēt eh, šo diskusiju un situāciju, bet visam īsti tiešām. Demato kundze arī došu vārdu pēc brītiņa, bet uh, tagad komisija pēc tam, kad es uzklausījuši dažādas komentārus, varbūt jūs varētu rezumēt eh, um, um, komisijas nostāju un uh, pavēstīt, kā tad jūs turpmākie plāni. Bet uh, Tagad došu vārdu Mato kundzei, pēc tam komisija padomāja par savu atbildi. Jā, paldies. Ir nepieciešama drosmīga rīcība šajā jautājumā. Ja mēs runājam par milzīgu rūpnīcu kompāniju un nedrīkst, protams, aizmirst tautsamiskos apsvērums, 14 tūkstoši konkrēto strādnieku un, un, un, tā, un tā tālāk. Bet pilsētā dzīvo 100 tūkstoši iedzīvotāji un, un, un e, turisti arī uz turien mēs nebrauc rūpnīca. Mm. Ir, ir rūpnīca, bet e, gal galā uz e, tacenskās attīstības altāri jau nevar likt cilvēku dzīvības. Paldies. Thank you very much. Paldies, Martāna kungs. Merci, la prezidente. Paldies, priekšsēdētājā, pavisam īsi. Mēs runājam par atbildību un arī par Eiropas atbildību. Pirmkārt, ir juridiskais jautājums. Rīva šobrīd kā akcionāri reāli īpašnieki atrodas Anglijā. Es nezinu, kā mēs varam to pateikt, bet, manuprāt, pirmkārt jau pavisam atbild tieši akcionāri, īpašnieki. Tā kā ir vēl papildus, protams, jāskatās, kāds ir bijušas šīs investīcijas un vai to var nodrošināt, kas ir nepieciešams jāatcer. Bet nākamais ziņojums tieši būtu jāvēl tam, lai mēs pārskatītu, kā mēs vispār, kāda ir mūsu pieeja filozofija. Viens ir, te pirmkārt ir jāpasaka, pats svarīgākais cilvēku veselība, bet tie lobbyisti, kas visu laiku piepres tikai darbvietas un dažādi veidi citas intereses ekonomiskās, tad viņiem arī būtu jāierodas un jāpasaka skaidri, ko viņi domā nākošanai. Paldies, eh, meklēju pagaidēt, es jums neesmu devusi vārdu. Mums situācija diezgan rēti izveidojusies, tātad uh, laikam, mūs, laiks mūsu rīcībā vēl nedaudz ir, vēl divi kolēģi lūguši vārdu, Koslīno kungs un Marijas kungs. Došu jums vārdu arī katram tikai minūte laika, un tad nu gan slēgšu runātāju sarakstu, es domāju, ka visi adekvāti argumenti jau ir izskanējuši šākāciem. Jā, paldies, eh, priekšstādātāji. Es domāju, ka te mēs skaidri redzam, ka pastāv pretrunas eh, šajā jautājumā. No vienas puses eh, vides un sabiedrības veselības aizsardzības jautājumu, no otras puses nodarbinātība, ekonomiski apsvērumi. Bet nevajadzētu pārspīlēt. Nedrīkst pieļaut, ka tomēr eh, ekonomiskā apsvēruma vārdā mēs pieļaujam, ka turpina saimniekot uzņēmumu, kas pārkāp visu vidas un sabiedrības veselības apsvērums. Tas ne, nu, nekur neder. Es domāju, ka būtu steidzami jāpieņem konkrēti pasākumi, lai tiesību aktu normas tomēr tiktu ievērotas un uh, ir nepieciešams, protams, eh, sarūpēt to, lai rūpnīcas eh, Eiropā, teror rūpnīcas tiktu reformētas visaptvarošā tādā kontekstā drāgī ir piešķirs 1,2 eh, miljārdus tā, tā tad iekārtu modernizācijai. Nu, es domāju, ka tas strādājums jāapcer arī citu komiteju līmenī, ekonu komitejā vai vēl kur citur. Mums nekavēties jāmeklē kāda risinājuma, lai tā jau rūpniecība Eiropā neiznīktu. Ir nepieciešama līdzekļi, investīcijas eh, tērauda sektorā, lai šis problēmas tiktu atrisināts. Tā nav tikai Itālijā raksturīga problēma, un ir Grieķijā līdzīga rakstura uzņēmumi. Rūpnīcas tiek slēgtas, tiek zaudētas darba vietas, un to nedrīkst pieļaut. Paldies. Kas Lino kungs lūdzu? Bet pavisam īsi lūdzu. Nu, vēlos uzstāt uz kādu jautājumu. Es nevēlos vēlreiz atgriezties pie tātad, dažādiem argumentiem un kolēģi paustiem viedokļiem. Šī mūsu kopējā diskusija ir diezgan tāda emocionāla. Varbūt, ka ir jāmeklē Tiešām konkrētāk risinājumi. Es ne, nemetīšu izaicinājumu skaitļiem, ko pieminējiem uh, lūguma raksta autori, kam attiecībā uz pilsētas iecelsā veselības stāvokli, statistiku. Bet vēlos atgādināt, ka, ja mēs nevēlamies, um, lai šis lūguma raksts kļūtu vēl, vēlreiz tikai par tādu vien, vien papīru mūsu atjauknēs, tad es aicinu tomēr atgriezties uh, pie šī jautājuma izdiskutēšanas vēlāk, kad būs skaidrība par eh, institūciju dialogu, ja komisijas vadījuma panāk eh, risinājumu par pārkāpumu procedūru un turpmākajiem pasākumiem. Nu, tad jau eh, tas jau cits stāsts. Es domāju, ka komisija būtu aktīvāk jāiesaistās ar konkrētiem pasākumiem, to jau vēlos aicināt. Es tagad neiecināšos atkal konkrētajos argumentos. Um, diskusija ir tiešām emocionāla, mēs zinām, kāda ir viedokļa, viedokļa atšķirīga, problēma ir milzīga, resursu trūkst. Resursi jau nekad visam nav gana. Nu, ir nepieciešams vismaz 2 miljardi satīrīšanas pasākumiem sastībā ar šo apnēvismu. Tā ir milzīgs. Un, arī Itālijas IKP kontekstā, nu, piemēram, tas ir, tā ir nepieņemams, un tā kā es nešaubos, ka līdzekļu trūks, un, un kurš par to visu atbildēs, tas ir vēl viens jautājums, ir rūpnīca tam atrodas privāto īpašnieku rokās, Tā kā skaidrs, ka mēs runājam par milzīgu apmēru problēmu, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu izniekot šo iespēju. Tomēr um, šeit mums dod labu iespēju atgriezties pie diskusijas pār šo, šo jautājumu ar komisiju, Itālijas valdību kopā. Thank you. I'm now happy to give the floor back to the... Nu, un tagad dodu vārdu atpakaļ komisijai. Jūs uzklausījāt mūsu kolēģus, ir izteikti priešlikumi un varbūt varat veikt kopsavilkumu par to, ko komisija plāno darīt. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevaru pateikt, ko komisija darīs, bet varu informēt, ka šobrīd notiek informācijas apmaiņa ar Itālijas iestādēm. Tiek izvērtēta nesen saņemtā dokumentācija 24. aprīlī un ņemot vērā visu, ko mēs dzirdējām no lūguma rakstiesniedzējiem un kad būsim pabeiguši visu dokumentu izvērtēšanu, tad arī izlemsim, ko darīt. Kā jau es sacīju, atzinums tika izsūtīts 2014. Eh, gadā, un nākamais solis ir prezentēts eh, nākamā rīcība, visdrīzāk eh, tiesas prāva Eiropas Unības tiesā bet vai tas tiks darīts vai nē, to šodien jums nevaru pateikt. Priekšsarētāji, jā, es ļoti vēlētu šobrīd slēgt šo jautājumu, darot to tādā veidā, kas atstāja iespējas turpināt darbu. Šī problēma pastāv jau tik daudz gadus, cilvēki turpina ciest, un par to nav nekādu šaubu. Un šai komitejai ir liela interesētība palīdzēt, un sabiedrības veselība nav apspriežams jautājums. Mums tas ir jāuztver ļoti nopietni. Tātad tas, ko mēs dzirdam no komisijas, ir tas, ka tikai pirms nedēļas viņi ir saņēmuši jaunu dokumentus ar informāciju, kas ir jāpievieno šim dosie. Komisija informēs mūs eh, par notikušo. Es vēlētos termiņu tam noteikt. Es teiktu līdz jūnija beigām ir jāsniedz informācija šai komitejai par šo lietu. Es saprotu, jūs tikko saņēmāt šos dokumentus, analīze vēl nav pabeigta, bet ja mēs varētu aicināt komisiju atgriezties šeit komitejā pēc diviem mēnešiem ar pilnvērtīgu situācijas analīzi, tad mēs būtu apmierināti. Nu, mēs varētu atkal skatīt komitejā šo jautājumu, lai lemtu, kā rīkoties tālāk. Vai kolēģi tam piekrīt? Labi. Vai tas jūs apmierina? Jā, paldies. Būtu bijis ļoti noderīgi, lai, ja šeit būtu Itālijas pastāvīgās pārstāvniecības pārstāvi, bet varam tikai sūtīt um, mūsu labu vēlējumus šorīt notikušās avārijā iesaistītajiem Itālijas pasargās pasaules pārstāvjiem. Labi, paldies par šo. The next case that we have on our agenda is the petition 2191 of 2013 by Tālāk eh, lūgumraksts 2191 2013, ko iesniedz Itālijas valstspiedrīgais Piero Brunī par Bolsēnas ezeru piesārņošanu. Eh, lūgumraksts iesniedzējs ir šeit, Brunīkungs, jūs eh, esat sveicināti, jūs esat Bolsēnas ezera asociācijas priekšsēdētājs un dodu jums uzreiz vārdu uz piecām minūtēm. Lūdzu, centieties ievērot to. Uh, buongiorno, grazie Presidente. Dunque... Labrīt, paldies priekšsarētāji. Eiropa ir uzsākus pārkāpumu procedūras eh, pret Itāliju, jo tā nav noteikusi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu un eh, atjaunotu Bolsenas ezeras sākotnējo stāvokli. Bolsēns ezeram tiek apgalvots, ka vides standarti ir uzlabojušies no 2008. līdz 2015. gadam. Tas ir pēc diviem ķīmiskiem parametriem - kopīgais fosfors, kas izraisa eitrofiju, un arsēns, kas ir vēži izraisoša viela, kas ūdenī, kas tālāk nonāk dzeramā ūdens tīklā. Šis ir neparasts ezers, vulkānisks izcelsmes, un to iekļauj vulkāniski ūdens. Ezers ir tikai uh, redzamā daļa, Jūs redzat, īstenībā šie ūdeņi plešas līdz pat eh, robežai, ko iezīmē melnā līkne. Tātad uz ziemeļiem tas tālāk pāriet eh, upē un jūrā, lietus ūdens, kas eh, nonāk melnās līknes iekļautajā teritorijā, nonāk ezerā un tad tālāk jūrā tā kā lietus ūdens, kur šajās robežās nolīst, izšķīdina jebko, kas nonāk tā ceļā. Tā ir skaitā lauksainiecības mēslojumu, kur ir augsts fosfāts saturs, un tas viss nonāk ezerā. Kas vēl Džordžā ir neliela pilsētiņa uz ziemeļiem, Tur, tur atrodas rūpnīca, kas ražo arsēnu. Un arī tas tā, e, pa pazemes kanāliem nonāk ezerā. Un tālāk uh, upe to aiznes uz jūru. Lai ierobežotu fosfātus, un nu, tie nenonāk tuvajos ciematos, ir kanalizācijas sistēma, bet eh, tā nav pabeigta, tur pietrūkst vairāku kilometru. Un tur ir eh, mājas šai teritorijā, kempinga vietas, restorāni. To notekūdeņi, kas satur fosfātus eh, no šīs rūpnīcas ieplūst ezerā. kanalizācijas caurule ir jau ļoti sliktā stāvoklī, un jūs redzat šeit, e, kā šeit ezerā ieplūst ūdeņi. Šeit ir mērījuma rezultāti. Fosforu koncentrācija ezerā pieauga. 8 līdz 9 mikrogramu uz litru bija pagātnē, un pirms dažām dienām veiktie mērījumi parāda, ka šobrīd jau ir 14,78 eh, mikrogramu uz litru. Līdz ar to varu teikt kopsavilkumā, ka kopš 2008. gada līdz šai dienai nav nekādu uzlabojumu. Otrakārt, eh, sakopšanas pasākumi, kuru mērķis bija samazināt fosforu līmeni līdz iepriekšējiem, tiem vajadzēja panākt, lai rādītāji ir zem 10 mikrogramiem uz litru. Tāds bija mērķis. Un jādara viss iespējamais, lai šo līmeni sasniegtu. Arsēna situācija redzam šajā diagrammā, labajā pusē. Jūs redzat, ka ģeotermiskais šķidrums, kancerogēnais šķidrums uh, plūs zem basēna Tas ir zem ezera basēna. Tas uzpeld augšpusē, un augstais ūdens tiek iesūknēts atpakaļ ar augstu spiedienu un ieplūst atpakaļ Balsēnas ezerā. Bet tā kā sākot e, šeit vidū šis klints ieži nav necaurlaidīgi, tad attiecīgi daļa no tā nonāk atpakaļ, daļa no šī ūdens nonāk atpakaļ ezerā. Un tad noslēgumā. Mērķim vajadzētu būt absolūti skaidriem, jāatgriežas pie līmeņa, fosforu līmeņa ūdeni 10 mikrogrammi uz litru, jo mēs gal galā runājam par dzeramo ūdeni. Tātad mērķis ir sasniegt šos 10 mikrogramus uz litru. Un tā kā ezerā ir arsēns, kas pārsniedz 6 mikrogramus uz litru, uh, un ezers ir liels dzeramā ūdens avots, ražojot 5 uh, megavatus ar elektroenerģiju, kāpēc mēs riskējam ar tik lielu dzeramā ūdens avotu. Mums ir jāīsteno plāns, kur, kur būtu jāfinansē ar Eiropas līdzekļiem, bet tas tā arī nav ticis izdarīts. Mums ir jānodrošina, ka privāta un e, industriāla notekūdeņi tiktu attīrīti nenonākt ezerā. Geotermiskai aktivitātei nebūtu e, jātiek atļautai, ja tas traucē ezeram vai dzeramā ūdens krātuvei. Paldies! Priekšsarētāji, paldies! Dod vārdu komisijai. Tas atkal ir Maganāro kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji, labrīt visiem! Kā jau lūgumraksta iesniedzējs sacīja, šeit jau komisija ir uzsākus pārkāpumu procedūru par Balsēnas ezeru lai gan jāprecizē, ka šis nav pārkāpuma procedūra vēl, bet gan e, izmeklēšanas procedūra. Esam pieprasījuši informāciju no Itālijas varas iestādēm, atbildi ir saņemta šī gada aprīlī. Un izmeklēšanas rezultāti rāda, ka Bolsēnas ezeras tiek piesāņots divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, pilsētas notekūdeņi netiek pietiekami attīrīti, kā pietiekuma iesniedzējs to norādīja. Un otrs eh, iemesls piesārņojumam ir lauksaimniecības aktivitātes. Tādējādi nitrāti nonāk ezera ūdenī. Ja šie divi piesārņojuma avoti netiks eh, attīrīti vai kas savādāk darīt, tad būs ļoti grūti sasniegt tādus ūdens kvalitātes parametrus, kas ir nepieciešami saskaņā ar tiesību aktu 2060. Kas attiecas uz notekūdeņu neatīrīšanu, kas nonāk eh, ezerā saskaņā ar jaunāko informāciju, ko saņēmām no Itālijas varas iestādēm darbi pie attīrīšanas iekārtu uzlabošanas attiecībā uz to teritoriju, kur Bolsēnas ezers atrodas, sāksies pavisam drīz un to, jā, tos jāpabeidz līdz 2017. gada maijam. Izmeklēšanas procedūras ietvaros komisija uzraudzīs, vai šie darbi tiešām virzās uz priekšu Un šī komiteja noteikti atcerēsies, ka notekūdeņu nepietiekams attīrīšanas e, problēma ir tāda sistemātiska problēma Itālijai. Ir ļoti daudz gadījumu saistībā ar šo problēmu, ir atvērts trīs pārkāpuma procedūras, kas skar vairākas simts e, konglomerācijas, it īpaši Itālijas dienvidos. Un tad cerēsim, ka vismaz attiecībā uz Balsēnas ezeru šie darbi tiks tiešām faktiski arī īstenoti. Tad par otro daļu. Nitrāti no lauksainieciskās darbības. Ir 91. gada direktīva spēkā, kas nosaka, ka atsevišķas dalību valstu teritorijas, kur šāda veida piesārņojums ir pārāk augsts, tām ir jāpiemēro pasākumi un ir jāinformē, ka šīs zonas eh, ir ar paaugstinātu nitrātu daudzumu. Saskaņā ar informāciju, ko mēs saņēmām no Itālijas iestādēm, mēs centāmies noskaidrot, kāpēc Bolsēnas ezera teritorija nav iekļauts šajās riskam pakļautajās zonās. saskaņā ar informāciju, kuru saņemsim, tad noskaidrosim, e, kā, e, kāpēc 91. E, gada tiesību aktu saskaņā ar to šo 91. gada tiesību aktu Balsēnas teritorija nav atzīta par riskam pakļaut teritoriju. Un tikko tas tiks izdarīts, tad ir jāizteno arī pasākumi, kuru mērķis ir samazināt nitrātu līmeni. Paldies. Dodam vārdu eh, deputātiem. Enlā Revī. Jā, paldies. Vēlos pateikties Brunī kungam par to, ka viņš ieradās šodien šeit un informēja mūs par šo ļoti nopietno problēmu. Šis ir kārtējais gadījums, kurā, diemžēl, mēs redzam to, ka Itālijā ļoti maz tiek pievērsta vērība tam, kā rīkoties ar dabas resursiem. Pārāk bieži mēs redzam šāda veida problēmas. Manuprāt, šis ir tikai vēl viens gadījums, kurā ir redzams, ka kaut arī mēs runājam par vienu no svarīgākajām teritorijām Lācijā reģionā, uh, pasākumi, kas tiek īstenoti dabas aizsardzībai, nav pietiekami. Aizsardzības pasākumi, kuriem būtu bijis jābūt īstenotiem, kas tika paredzēti 2013. gadā, bija nepietiekami, jo, kā lūgumraksts iesniedzējs paskaidroja, šie tādi bezzobaini pasākumi, eh, tiek vienkārši mērīts, eh, mērīt eh, ķimisko vielu klātbūtne ezers, ezerā, un netiek ierobežot ne zvejniecība, nekas cits, kaut arī bija pārvaldības plāns, ko universitāte izstrādāja 2009. gadā, izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus, un bija paredzēta arī pasākuma situācijas uzlabošanai kārtējo reizi, jāsaka, tas nav ticis īstenots. Pasākums, kur ierosināja vietējie, kas varētu atrisināt problēmas, pārtraukt ģeotermiskās aktivitātes, nevis tikai uzraudzīt, cik e, kaitīgi ir atkritumi un piesārņojumi. Tas būtu uzlabojis situāciju. Un tad, protams, arī notekūdeņu caurules. Manuprāt, šajā gadījumā, tāpat kā citos, lūgumraksts jāatstāja atklāts, jo joprojām nav izskatīts viss. Ir ūdens pamatdirektīva, Itālija, diemžēl, ir pārkāpus to, un mums šī lieta jāatstāja atvērta, lai varētu turpināt sekot tās attīstībai. Paldies, priekšsēdētājs saka, nākamajam runātājam vārds. Paldies. Vēlos pateikties lūguma rakstiesniedzējiem par ļoti skaidru ziņojumu un ļoti kompaktu prezentāciju, bet tas tikai parāda to, cik sarežģīts ir šis jautājums Tas skar vēl vienu nozaru mūsu valstī - turismu. Šim ezeram ir liels turismu potenciāls. Un tā būtu daļa no ilgspējīga, vidē draudzīga turisma, kas ir eh, svarīga Itālijas ekonomikas daļa. Šeit ir pretrunīgi dati šajā situācijā. uz rietumiem ir kanalizācijas cauru un ir turisma aktivitātes, un ir ļoti grūti pateikt, ka mēs vēlamies turisma aktivitātes, bet tam ir jāatbilst standartiem. Bet ja nav šī kanalizācijas caurumu, kā tad ekonomiskā darbība tur var tikt īstenot? Un, protams, arī turismu vidas darbību šajā vietā, piekritīšu kolēģei. Tā kā šī vēl nav pārkāpuma procedūra, bet notiek tikai izmeklēšana, tad, manuprāt, ir ļoti svarīgi atstāt šo lūgumu rakstu atklērtu. Paldies, Aukens kundze! Nu, tik tiešām žēl, ka katru reizi, kad mēs skatām jautājumus saistībā ar Itāliju, viss ir tik sarežģīti, jo vides normu ievērošana ir ļoti sarežģīta. Vieglāk jau ir pelnīt eh, naudu, ir ļoti eh, sarežģīti. Varbūt jums ir mazāk nodokļi, bet jums noteikti nav tā, ka trūks naudas Itālijā. Uh, ir absolūti necaurskatāma administratīva sistēma. Es atceros, kad mēs skatījām ar atkritumiem eh, Lācijo reģionā un tur eh, neviens nebija atbildīgs. Viss tikai kaut kur eh, atspēlēja tālāk šo atbildību. Bet visiem ar šiem lūgumrakstiem no Itālijas Tur ir tiešām jāprasa, lai valsts uztver nopietnu šos vidas jautājumus, nevis vienkārši teikt, ka tas viss ir pārāk sarežģīti. ¿Algún, algún diputado más? No. Vai vēl kāds no deputātiem vēlas izteikties par šo jautājumu? Nē. Labi, tad eh, lūgum rakstiesniedzējiem vēlreiz tik dots vārds. Ma io ringrazio tutti per il supporto, vorrei... Es vēlējos pateikties visiem par sniegto atbalstu. Es tikai eh, vēlēs vēlreiz uzsvērt, cik bīstam ir ģeotermiskie pasākumi. Ir vismaz 22 pieprasījumi pēc ģeotermiskās eh, darbības licences. A ver. A ver, sta in uso della parola il petizionario. Vamos a Poi volevo a rettificare un fatto, c'è sempre una scelta. Priekšsēdētāji atgādina, ka joprojām runā lūguma rakstiesniedzējs. Šeit vienmēr ir saistība ar nezināšanu. Ir fosfāti ir eh, tie, kas, eh, fosfors, es atvainojos, ir tie, kas uh, Eh, rada piesārņojumu šeit nevis nitrāti, kā tika apgalvots. Šajā gadījumā piesārņojuma avots ir tieši fosfors. Priekšsēdētāji, ja piekritīsiet, es ierosinātu rīkoties šādi. Lūgumraksts joprojām paliek atklāts, mēs sūtīsim vēstuli Itālijas iestādēm, prasot eh, precizēt informāciju un izmeklēšanas, saistībā ar izmeklēšanu Covid komisiju, Labi, nākamais uh, punkts ir Alejandro Sančes, uh, Spānijas valstspiedrīgā iesniegtājs lūguma raksts Fundacione Coeo vārdā par 2008. gada 21. maija direktīvas 2850 par gaisa kvalitāti un tīrā gaisu Eiropai iespējamo pārkāpumu, ko izdarījusi Madrids uh, kopiena autonomā un Madrids pilsētas doma. Vārds Martai Nuniesei. Marta Muñoz Cuesta. Eh, no. Buenos días, sí. Lūdzu, jā, tad es pārstāju Eiropas komisiju. Ah, ok, pues doy la palabra a Alejandro Sánchez, director. Nepiedošana. Pirmkārt, protams, būs Aleksandro Sančes vārds. Lūdzu, jums. Paldies, priekšsādātāji! 2011. gadā Eku izniedz ielūgumrakstu eh, komiteju pret uh, eh, Madrīdas pilsētu, kur uzskatījām, ka viņi pārskait 2015. gada direktīvu par gai, tīru gaisu Eiropā. Mēs runājam par cietvielām, tad mm, piemēram 10, 50, 15 un ozonslāni. Un tas lūguma rakstīt atzīst par pamatotu, un komisija tā ir sagatavojusi arī atzinu par to, ka šīs PM radītāji ir pārsniegti Madridē. Īpaši atsevišķajās joslās, piemēram, rādēs, un tāpat arī ir arī tagad jau iesaistīta Eiropas Savienības tiesa, kur mēs runājam jau par ozona slāņā noplicināšanu un atsevišķām vielām, kas var izraisīt līdz pat atkal, mēs teicam, 2000 pārlaicīgas nāvis Madridē. Arī nevalstiskās organizācijas ir veikušas pētījumus, lai pierādītu, ka no 2010. līdz 2014. gadam ir pārkāpts arī daudz citas robežvērtības Madridē un tās reģionā. 15. gada janvārī gada pārs eh, noteiktās normas slāpekļa oksīdam jau uzreiz bija pārsniegt četras die, reizes pāris dienās. Viss gada pieļaujamais izplūdes apjoms. Par ozonslāni 2015. gada direktīvā ir skaidri noteikts. Jūs nedrīkstat pārsniegt šīs prasības trīs gadus pēc kārtas. Bet Madridā tieši tas notiek. jau kopš 11. gadā. Tieši tādēļ mēs aicinām parlamentu vērsties pie Eiropas komisijas un pieprasīt uzsākt pārkāpumu procedūru ceļot prasību Eiropas Savienības tiesām. Par to, ka Madridē tiek konstanti pārkāptas noteiktās robežvērtības un kā ne Madrids pilsēta, ne attiecīgi reģiona pārvaldība nav veikusi nepieciešamos soļus. Paldies! Tagad vārds komisijai. Marta Almuņus, lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos pievērst jūsu uzmanību trim galvenajiem jautājumiem. Jā, šīs partikulas, ozona līmenis un arī slāpekļu oksidam. Jā, es vēlos norādīt, komisija jau ir uzsākusi pārkāpumu procedūru par šo robežvērtību pārkāpumu atsevišķajās Spānijas teritorijās. Tāpat arī to norādot skaitīt dokumentus ozonas lāni. Komisija nosūtījusi arī vēstuli Spānijas valdībai 2013. gadā, norādot arī uz direktīvas attiecīgiem pantiem. Spānijas valdība ir atbildējusi, un komisija ir veikusi arī ļoti rūpīgu izpēti, un 2014. gada oktobrī arī mēs sniedzām savu atzinumu, ko tagad savukārt izvērtē Spānijas valdība. Oficiāla informācija par gaisa kvalitāti Nu, mums ļoti svarīgi, lai būtu pat jaunākie statistikas dati, un tādēļ saskaņā 27. pantu mēs sagaidām, ka saņemsim nu, atšakāks. Tā šobrīd mums ir pieejami dati par 13. gadu, kurus saņemāt 14. gada oktobrī. Par šo konkrēto Madrids lietu mēs esam konstatējuši, ka ir pārkāp tās robežvērtības piecās reģionos 14. gadā, kur tika pārkāpt smalko daļiņu noteiktās uh, robežvērtības Astūrijā. Jau sākot no 2005. gada līdz 13. gadam. Par to mēs esam uzsākuši ar pārkāpumu procedūru. Arī tika sagunot šis atzinums Mēs tagad no, esam saņēmuši arī atbildi no Spānijas valdības, ko izanalizējam, un tāpat arī ņemot vērā arī pēdējo statistikas datus, aktuālāko statistikas datus, un tālāk mēs arī izdomāsim, kā rīkoties. Tālāk par slāpekļa dioksīdu. Komisija tāds saņems vairākus paskaidrojumus no Spānijas par to, ko viņi plāno darīt, lai ievērot noteiktās NO slapekļa oksīda robežētības. Nu, komisijā mēs šobrīd skatām arī pieejamos statistikas datus par uh, robežvērtību pārkāpumiem 14. gadā un 13. gadā Barcelonā, Madridē. Mēs jau konstatējam šeit pārkāptās gada kopējās vērtības un arī uh, ikdienas pārkāptās vērtības Madridē. Un mēs arī konstatējam 2012. gadā zināmas pārkāpumus atsevišķos reģionos, bet tie netika konstatēti 13. gadā. Tā kā mēs turpinām šobrīd šo saziņu ar Spānijas iestādēm, arī analizējam viņu oficiālās atbildes, un tad, kad būsim to analīzi pabeiguši, mēs nolemsim par turpmākajiem soļiem. Tālāk par ozonu. Šeit nu ir savādāk situācija, jo te ir atšķirīga situācija tieši domājot par piesāņotājiem. Te, ka ir jāskatās visiem attiecīgiem pasākumiem. Ir jāseko, bet, nu, protams, mēs skatāmies, lai būtu nesamērīgas izmaksas. Un mēs visu to šobrīd tieši analizējam attiecībā uz ozonu. Paldies! Jā, paldies! Ja esmu atgriezusies, man bija tur steidzami darīšana. Um, vēlēs arī norādīt, ka Itālijas um, pastāvīgā pārstāvniecība par šo avāriju. Nu, viņš netika ievainots, un viņš ir ieradies un mēģina tā trīspusēji arī atrisināt šo situāciju. Itālijas pārstāvis, eh, komisijas pārstāvis un lūkumrakstiesniedzējs. Likums vēlos pastāstīt, ka viņam nekas nav noticis atgadījies, tikai ir eh, savojāts automobīlis, bet viņš, viņam pašam viss kārtībā. Labi, tā, paldies komisijai par atbildi. Un vārds tagad kolēģi jums, laiks jūsu viedokļiem. Marijas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, es varu izteikties pavisam īsi. Vēlos norādīt. Šis lūgumraksts atklāja, cik tiešām nozīmīgu lomu spēlē mūsu komiteja. Iedzīvotāji vērš pie mums, piemēram, tieši par piesaņoto gaisu. Mēs redzam, ka šis jautājums arvien ir aktuāls. Nu, es dzirdu arī, ka komisija rīkojas. Un uh, risina šīs sarunas ar Spānijas valdību. Bet neatmesīsim arī mūsu lomu. Nu, gaisa kvalitātes jautājums ir aktuāls nevien Spānijā, bet arī daudzās citās valstīs. Pēdējo gadu laikā Grieķijā mums arī bijis eh, šis aktuāls jautājums. Piemēram, pieaugot um, kurināmā, uh, apkurs kurināmā cenām. Cilvēki izvēlas alternatīvas, īpaši dedzinot koku un citas iespējas. Uh, kas tikai rada atkal šo papildus gaisa piesāņojumu un pat izraisa smogu pilsētās. Tas tieši ietekmē gaisa kvalitāti. Mums par to ir jādiskutē. Uzskat, ka šī lūguma raksts arvien ir jāpatur atvērts. Katrā ziņā es atzinīgi novērtēju lūgumrakstu iesniedzēju arī drosmi un uh, neatlaidību. Jā, vārds jums. Jā, paldies. Es arī vēlētos pateikties lūgumrakstiesniedzējiem. Mans viedoklis arī ir šāds, ka lūgumraksts jāsab jāpatur atvērts. Jo, kā arī norādīja komisija, jā, nu paskatīsimies, kas tālāk notiks. Esam saņēmuši atbildes no Madrides pašvaldības, Viņa atbilde ir tā, viņi ir sagatavojuši plānu 15. gadam, kā varētu uzlabot gaisa kvalitāti. Te tiešām visvairāk ir šīs problēmas ar slāpekļa oksīdu. Un kā jau mēs dzirdējām, Mēs um, redzam, ka atsevišķos reģionos šī rādītāja samazinājušies, tā ka tas ir iedrošinoši, varbūt pozitīvs solis, bet, nu, ir jāskatās, protams, ilgtermiņā. Arī šis 20. gada plāns, ko paredz. Bet uh, kopumā, jā, ja skatāmies gan par slāpekļa oksīdu, gan ozonu slāni, šis jautājums jau prasa papildus iedzināšanos. Mans ierosinājums būtu saglabāt atvērtu jautājumu. turpināt dialogu ar Spānijas varas iestādēm. Jā, paldies, es domāju, tas ir skaidrs tā turpmākais ceļš. Jā, mēs turpināsim, turpināsim cieši sekot. Un atkal jums sazināsimies. Jūs vēlaties izteikties? Sančes kungs. Paldies, priekšsādātāji. Jā, paldies, ka jūs nolēmāt saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Bet tas jau ir atvērts kopš 2011. gada. Tagad ir 15. gads. Madrids pašvaldība, Madrids pilsētas dome nav pievērsusi pietiekamu uzmanību šīs problēmas risināšanai. Un uh, piesaņojuma līmenis ir, protams, iepriekšēji samazinājies tieši tāpēc, ka samazinās vispār ekonomiska aktivitāte. Bet uh, līdz ko mēs redzēsim jaunākos datus, um, to mēs redzēsim. Bet attiecību uz um, slāpekļa mm, oksīdu, tur īstenībā visu laiku ir pieaudzis tikai šis dramatiskais rādītājs. Būtu jāpanāk, ka tiešām. Ja? Madrīdas doma sāk rīkoties. Nav vis nekādi projekti un plāni, bet ka viņi reāli rīkojas un parāda, kādā veidā viņi samazina satiksmi, jo tieši jau satiksmi rada šo milzīgo piesāņojumu Madridē. Madridē mēs neredzam nekādus īstenībā konkrētus soļus šobrīd, kas plānoti vai kas samazinātu reāli satiksmi pilsētām. tieši satiksmi izraisa šo ļoti lielo paaugstināto slāpekļu oksīda rādītāju, salīdzinām ar citām Eiropas pilsētām. mēs nesam dzirdējuši nekādus pasākumus, vai būtu kaut kāds vismaz satiksmes ātrumu ierobežojumu vai kaut kas tam līdzīgs. Nekas nav izdarīts. Lai gan eksperti skaidri atzinuši, ka tieši satiksme visvairāk rada slāpekļa oksīdu izplūdu. Organizācija strādājusi sešus gadus pie šī ziņojuma. Pēdējo sešu gadu laikā un piecos no šiem sešiem gadiem, ņemot vērā pat oficiāli pieejamos datus, visu laiku ir pārkāptas oficiālās robežvērtības, kuras nosaka direktīva. Un tagad pietiek. Pietiek mums visādi ziņojumi, ziņojumi galā. Ir jāīsteno ļoti sāpīgi pasākumi no Eiropas iestāžu puses, iepēti Madridē lai viņi beidzot sarosītos un ievērot noteiktās robežvērtības. Paldies! Jā, paldies! Nē, nu ir jau uzsākts pārkāpuma procedūra. Nu jā, tā kā es biju izgājusi uz brīdi, risinot šo ārkārtas situāciju, kā tad īstenībā ir vai tur ir kaut kāda veida noteikti barjeras, lai visi, kas brauktu iekšā lielpilsētā, īstenībā redziet, Stokholmā bija pat referendums arī citās pilsētās. Puse, protams, bija pret. Nu, lai gan šis pārsvars bija ļoti e, mazs pārsvars. Un Stokholmā tā ir, protams, noteikti, kad ir jāmaksā par iebraukšanu. Bet gaisa kvalitāte ir uzlabojusies, un īstenībā cilvēki vairs nemaz nesūdzas. Aukens kundze, jā. Mums Kopenhāgenā bija tieši tāds pats plāns, bet trūk politiskās gribas un drosmes. Un mans partijas ierosinājums tika izbalsots, lai gan es pilnībā jums piekrītu. Skatāmies, 2008. vai 2007. gads bija. Mums ir šis lielais apceļš, lielais um, maģistrālais autoceļš ap Madridi, kas tieši nodrošina šo lielo satiksmi uh, pilsētā. Kā pasliktinot gaisa kvalitāti. Un Madrides situācija ir tāda. Pilsētas doma, protams, vienkārši mēģina apiet um, Eiropas direktīvas vienkārši saucot lietas, nu, neīstos vārdos. Viņi saka, ka tas tā ir iela, lai gan visi redz, ka tas ir automaģistrāla. Es domāju, tur pat ir vienkāršāks lietas, kuras Madrida varētu darīt. Es ļoti labi atceros, kā viņi risināja šos jautājumus. Un šī situācija tikai samilzas kopš tāla brīža. Labi, mēs tam visam sekosim un skatīsimies tātad arī, kas tā, kā tālāk virzīsies pārkāpuma procedūra. Bet varbūt ir laiks tiešām panākt, zinām, varbūt arī tādu aktīvāku kampaņu uz valstī. Labi, kolēģi, esam izsmēluši rīta cēlienu, jums tāds visiem brīvais laiks. Vai nu, protams, jums ir darbs, kas jūs gaida, jūsu e-pasti, telefoni. Galu galā ir pusdienu pārtraukums. Mēs darbu atsāksim trijos. Un tā būs jau kopā darba cēlēns ar komisāru Timermanu. Mums būs īpaša procedūra. Tiekamies!